2014. gadā gūto pieredzi. Vispirms referents 4 minūtes. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Dažkārt tas, ar ko mēs šeit nodarbojamies, ir tāds paraugs, kur nacionālajie parlamenti, kuram nacionālajie parlamenti varētu sekot. Tikai dažkārt. Manā skatījumā tas process, ka mēs noturam uh, publisku komisāra amata kandidātu uzklausīšanu pirms balsojam par visu komisiju, sakot tai uzticēšanos, ir labs piemērs, ko vērts atkārtot. Iedomājieties, ka kāds ministrs nacionālajā parlamentā arī šādi tiktu uzklausīts. Ja katram ministram ministra amata kandidātam būs trīs stundas jāatbild uz jautājumiem no parlamenta deputāta puses, pirms viņi ķers pie sava amata izpildīšanas. Tas būtu tā vērts. Mēs šādi rīkojamies un tas runā par labu mums, taču tas, ko mēs darām, arvien ir uzlabojams. Un manā ziņojumā izskatīja, kā mē, kāda bija pieredze līdz šim un kāda ir daudzie priekšlikumi. Uh, ar kuriem šo procedūru varētu uzlabot. Izcelšu tikai trīs lietas. Pirmkārt, tieši runa par šiem jautājumiem. Pēdējās uzklausīšanās, ja nemaldos, eh, deputāti uzdeva 42 jautājumus komisāram at kandidātiem un saņēma 42 atbildes. Es aicinātu samazināt šo jautājumu skaitu līdz 25 paredzot, ka katru jautājumu var papildināt ar vēl tālāku jautājumu. Tas būtu reāli stimulējoši. Mērķis e, šādās uzklausīšanas reizēs nav dot iespēju izteikties pēc iespējas vairākiem deputātiem, bet gan saņemt pēc iespējas precīzāku atbildi no komisāra amatāta kandidāta. Otrais priekšlikums situācijas uzlabošanai būtu pārskatīt to, kā mēs izvērtējam komisāram at kandidāts pēc uzklausīšanas. Pat labam koordinātoriem no katras grupas ir sanāks, taču mūsu noteikumi par šo lietu vēl nav gluži skaidri. Tiešām mūsu noteikumi, ja jūs tagad tos lasāt, varētu paredzēt balsojumu katrā atsevišķajā komitejā par katru komisāru tikai pēc vienas politiskās grupas prasības. Es nedomāju, ka tas būtu prātīgi, jo ju, no juridiskā viedokļa nozīme ir tikai parlamentu kopīgiem balsojumiem par visu komisiju kopoju, kopā. Individuālo komiteju balsojumu par atsevišķo komisāru nav e, nozīmes, tāpēc mums jārīkojas tā, kas ataino mūsu politikas, politisko e, nozīmi. Tā tad nav runa jābūt par politisko rei, rutīnu, bet par īstenu ietekmi. Kā esam redzējuši pagātnē, ja ir negatīvs uh, spriedums, tad tam, protams, ir ietekme. Tāpēc es aicinu šādi rīkoties un manā ziņojumā izskan priekšlikumi uzlabot procedūru. Pēdējais jautājums, kam vēlos pievērsties, ir dzimumlīdztiesība komisija. Šis parlaments ar vienu ir uzskatījis, ka ir svarīgi novērst dzimumu pārstāvniecības līdzvartrūkumu komisijā. Taču mēs tur neko nevaram iesākt, ja Nacionālajā parlamentā un ne tikai vienu komisijas kan, amata kandidātu. Pagājuši gadu parlamenti nominēja divus kandidātus, un tad eh, komisijas priekšstādātājs varēja atlasīt sev vēlamāko. Mēs varētu piedāvāt, lai katra valsts nominētu divus eh, komisāra amata kandidātus. Abiem ir jābūt tādiem, ka mums līdz parlaments, taču tad eh, komisijas priekšstādātājiem būtu iespēja labāk nodrošināt dzimumu līdzsvaru savā komisijā. Priekšstādāta kungs šajā ziņojumā ir izskan arī citi priekšlikumi, taču šie trīs priekšlikumi manā skatījumā ir svarīgākie. Aicinu kolēģis iz, izlasīt visus priekšlikumus, jo manā skatījumā tie uzlabos situāciju. Lielas paldies, kolēģi Korbeti! Mūsu priekšlikuma, mūsu iespēja tagad ir tikai uh, pavisam īsa prezentācija. Uh, brīvais mikri, mikrofons Zvera kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Kopš esmu kļūst par Eiropas parlamentu deputātu, ar vienu man ir ārkārtīgi nodarbinājis šis jautājums, jo uh, Sākotnēji man tiešām likās, ka visa komisāru iecelšanas sistēma vispār nebija saprotama. Un visam bija jānotiek tā, ka Eiropas parlamenta komiteju priekšsēdētājiem būtu jābūt iespējai Eh, atlasīt vislabāko iespējamo komisiju. Un tad runājot par komisāriem, kas nāk no katras dalībvalsts, arī šī sistēma nav labi. Es jums piekrītu, ka dalībvalstīm patiesībā būtu jāpiedāvā vismaz divi amat kandidāti. Tas būtu tā vērts. Tas ņemtu vērā arī viņu uh, kvalifikāciju, viņu pieredzi. Uh, Un tad komitejas priekšstādātājs varētu uh, piedāvāt ļoti labi sabalansētu komisāru komandu. Paldies! Paldies, Zvera kungs. Tagad vārds Borzan kundzei. Zahvaļam, gospodine predsjedniče. Željela bi se zahvaliti uh, kolegi. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Korbet kungam un citiem kolēģiem un citām komitējām, ar kuriem strādāju pie šīs pie šī ziņojuma. Eiropas eh, komisāra matu kandidātu uzklausīšana vienmēr izraisa lielu interesi, kad mēs ievēlam tos cilvēkus, kuri būs tik atbildīgos amatos. Šis process eh, mums ir jāskata arī viņu uh, morālās stājas un e, zināšanu gaismā. Viņiem šajās jomās jābūt vienkārši izciliem, taču es uzskatu, ka visā procesā arī jāiesaista Eiropas Savienības pilsoņi, lai viņi varētu piedalīties šajās uzklausīšanās ar saviem jautājumiem. Esmu gandarīta par to, ka mans priekšlikums par finanšu interešu pārbaudīšanu kandidātiem un viņu ģimenēm tagad arī ir kļūst par neatņemumu uzklausīšanas sastāvdaļu. Es arī atbalstu priekšlikumu par diviem kandidātiem. Marijas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka procedūru, ka tiek uzklausīti komisāram ar kandidātu, ir ļoti svarīga. Jo šādā veidā tiek nodrošināta demokrātiskā pārbauda. Šādā veidā tiešā Eiropas parlaments var izmantot savas tiesības un vajadzības gadījumā sniegt savu uzticības balsojumu visai komisijai kopumā. Protams, tam ir jābūt procesam, kas atvērtāks pašiem pilsoņiem, lai arī pilsoņi varētu darboties līdz. Man tāpat kā jums bija iespēja pagājušajā gadā piedalīties šajā procedūrā. Un eh, saņemām daudzus ēpastus no pilsoņiem, kas uzdeva uh, jautājums komisāriem. Es domāju, ka mums kā deputātiem ir jāparedz lielāka loma un jāparedz vairāk laika jautājumu uzdevošanai, uzdošanai, lai viss nebūtu tikai koordinātoru ziņā. Komitejai tiešām jābūt neatkarīgajam e, orgānām. Ne, tā nedrīkst, komisija nedrīkst vienkārši kalpot trojkas interesē. Te jābūt pilnīgi neatkarīgi. Liels paldies! Marijas kungs noslēgumā. Arnt kungs lūdzu. Mr. Corbett, I... Corbett kungs, es augstu vērtēju jūs centienus padarīt komisiju atbildīgāku, tad arī tā tikai, tas ir tikai uh, piliens okeānā. Uh, paredzēt papildu jautājumus un uzraudzību ir ļoti laba ideja. Kas zina, ja mēs kaut ko tādu iekļausim pašā Eiropas parlamentā, ja tā būtu jauna procedūra, tad arī mūsu debats šeit varētu būt īstenāks. Taču mēs pilnīgi ignorējam zilonu šai telpā. Komisāram ir milzīga vara un mums patiesībā ir iespēja izjautāt tikai vienu potenciālu kandidātu. Es varu padomāt. Uh, par vēl vienu savienību, kurai patika viena vienu kandidātu izvilz, izvirzīšana. Problēma no citas puses arī tas, ka arī mums šeit ir lielas pilnvars, taču cilvēkiem nav nekādas teikšanas. Un neievēlēt komisāri ir komisāri, kuriem arī nav nekādas atbildības. Lielas paldies, Arnot kungs! Komisijas vārdā izteiksies komisārs Timermans. Paldies priekšsēdētāji. Man ir tāds kārtējums uzdot jautājumu Arnot kungam. Cik daudz kandidātu jūs varat uzklausīt uh, pārstāvu palādā, lai nerunātu par lordu palātu vispār, bet nu labi, nepievērsīsimies šīm debatēm. Vēlos pateikties referentam. Korbeta kungam par viņa lielisko labi atainoto ziņojumu par tematu, kurš, kā sapratīsiet, komisijai ļoti svarīgs. Komisija augstu vērtē un pilnīgi atbalsta mērķi padarīt eh, uzklausīšanas par elastīgākām, demas, dinamiskākām. Te nav tikai par eh, komisijas pārbaudu saskaņā ar līgumu, bet arī eh, ļauj pilsoņiem vairāk ietekmēt savienības darbību. Cits starpā, kad plašsaziņas līdzekļi esmu bijis eh, ministrs Nacionāla parlamentā un tad kļuvu par komisaru. Un pēkšņi es eh, no pazīstam politiķu pārvērst, pārvērsos par parašu birokrātu, kaut arī eh, kontrols procedūra šajā parlamentā bija daudz uh, nopietnāka nekā tad, kad es biju uh, izvirzīts ministra kandidātam. Uh, uh, savā dalībvalstī. Bet uh, cik jūs skatījumā ir tādas valdības? Patiesībā nu, tāda valdība ir daudz, kur ministrs netiek ievēlēta. Viss parlaments tiek ievēlēta, tāpat kā šis parlaments. Tāpēc ļoti bieži te ir runa par uzsveri vien. Komisija ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzklausīšana tiktu noturēta konsekventi, atklātā veidā īpaši visu komisāru uzklausīšanai jābūt ar tādu pašu pieeju, gan uh, uzdodot jautājumus rakstveidā, gan uh, mutvārdos. Priekšstādētāju vietniekam, viņam at kandidātam, kam ir Uh, lielāka atbildība un uh, kur atbildības joma attiec vairākām komitejām. Jāuzdod jautājumu atbilstošā formātā, piemēram, kā priekšstādātāja konferencē visumā, varētu sacīt, apstiprināšanas periodam jābūt tādam, lai komisārs tūlīt pat ķertos pie sava amata pildīšanas pēc iepriekšējā komisāra mandāta beigām. Šajā ziņā komisija aicina dalību valstis piedāvāt kandidatūras saulaicīgi un arī ņemot vērā dzimumu līdzsvaru runājot par uzklausīšanas nu, procedūru. Komisija uh, paredz, ka palielināsies rakstīto jautājumu skaits no pieciem līdz septiņiem, ar to priekšnoteikumu, ka tiek uh, atmest papildu jautājumu. Turklāt uh, komisija arī augstu vērtēja ierosinājumu samazināt mutvārdos uzdotos jautājumus uh, līdz 25 ar iespēju uzdot papildu jautājumus. Komisija atbalsta parlamentu mērķi nodrošināt to, ka uzklausīšanas process ir caurskatāms un pieejams Eiropas Savienības pilsoņiem. Taču uzklausīšanas ir paredzēts tāpēc, lai vēlētie parlamenta deputāti varētu pārbaudīt komisāru amatu komitetātu. Tāpēc deputātiem ir tiesības tieši uzdot jautājumus komisāra amata kandidātiem. Komisija ir gatava izskatīt, kā labāk nodrošināt uh, parlamentam pārbaudi komisāru finanšu interesēm. Var tad paredzēt rīcības kodeksa izmaiņas, kā to paredz arī ietver nolīgums. Lai nodrošinātu, ka komisāram at kandidāts tiek vērtēts, pamatoties viņu mm, personīgo kompetenci un paredzēto atbildības jomu katram uh, komisāram un kandidātam uh, ir viņa uh, aprakstam jābūt publicētam 24 stundu laikā pēc viņa kandidatūras pārbaudē. Runājot par komisijas struktūru, komisija saprot, ka katras institūcijas kompetences un prerogatīvas ir pilnīgi jāievēro. Komisija cer, ka varēs izskatīt konkrētos parlamenta uh, Uh, grozījumus attiecībā uz uh, komisāru uzklausīšanu. Un vēl vēlos vēlreiz pateikties Korbeta kungam par viņa ļoti lieliski paveikto darbu no komisijas viedokļa. Paldies! Dank, Herr Kommissar Timmermans, auch wenn das nicht Komisaram Timermana kungam, un tagad vēl kolēģis, kāpēc gribētu atbildēt. Jā, es ietaupīju vienu minūti no savas runas, lai izteiktos beigās, bet pavisam īsi. Vispirms jāteic, ka man ir ļoti liels prieks par to, ka šajā parlamentā ir visai liela vienprātība grupu uh, starpā. Un man ir arī prieks dzirdēt, ka Eiropas komisija un arī Timermaņa kungs tiešām detalizēti arī pieskārās jautājumiem, kurus es neminēju savā runā, un paldies arī uh, komisijai par atbalstu. Šķiet, ka komisija atbalsta uh, gandrīz visu, ko es piedāvāju, bet, protams, detaļas dažkārt arī ir tās uh, sarežģītākās, bet liels paldies jums par atbalstu un arī pateicos arī par Timermaņa kungu runu iepriekšējās debatēs. Tās bija uh, brīnišķīga atbilde cilvēktiesību jomā. Paldies kolēģim Korbetam. Arī jums eh, paldies par tik labi tiekat galā reglamentu. Jums izdevās ļoti eleganti izsmēlēt četras minūtes, pāris laika nepalika. Labi, ar šo debatas beidz.